Es ar to arī pārtraucu darbu. Vēlos pateikties visiem, kas bija šeit. Paldies komisāram, tāpat arī paldies tulkiem. Labu nakti visiem un labu apetīti vakariņās. Lai gan poļiem ir teiciens, ka brokastis jāēd pašam, pusdieni jādala eh, draugu, bet eh, vakariņas atdot ienaidniekam. Paldies, beidzam darbu!